ko es uzklausīju, un man būs ko teikt eh, mūsu partneriem G20. Paldies komisāram Andoram, līdz to debats par šo jautājumu beigušās. Nākamais darba kārtības punkts būs komisijas paziņojums par tuberkulozes apkarošanu. Dosim vārdu, eh, tas ir, eh, jā, komisāram Dalīkungam, kur mēs arī sveicam savā vidū. Lūdzu. Priekšsēžkungs, godātie deputāti, paldies par iespēju eh, Pasaules tuberkulozes dienā pasvītrot komisijas apņēmību stāties pretim izaicinājumiem, ko mums met šī slimība. Pēdējo gadu desmit gadu gažu uh, eh, pasākumi ir šīs slimības eh, draudu samazinājuši, bet tomēr mēs pārāk ilgi esam pārāk maz uzmanību pievērsuši tuberkulozē. 2008. gadā Eiropas um, slimību profilaks un kontrolas centrs uh, uh, 3000 gandrīz 6000 nāzgaģums konstatēja eh, Eiropas Savienības un EFTA valstīs no tuberkulozes, kas ir ap 16 dienā. Tas ir nepieņemami pilnībā, un mums ir jāspēr e, izlēmīgi soļi pret to. Tas ir tādēļ nepieņemami, jo e, tuberkuloze ir ārstējama. Tādēļ nevajadzētu radīt tik dramatiski seks. Tuberkuloze rada, e, apdraud visas sabiedrības slāņas, un tā mazina. Uh, uh, imunitāti, eh, infekcijas, eh, tādas kā HIV, veicina un eh, tuberkulozi visneproporcionāli skar arī visvaigais sabiedrības slāņus. Komisija ir spērus vairākas sojas, sākus iniciatīvas, lai cīnītos pret tuberkulozi. 2000. gadā tuberkulozi tika iekļaut prioritāro slimību sarakstā ES līmenī Un komisija šajā kontekstā ir atbalstījusi vairākus projekts, kas ir palīdzējuši eh, koordinēt eh, tuberkulozes novērošanu. Um, 53 eh, valstīs PTO. Turklāt ar pētniecības pamatprogramma palīdzību komisija atbalsta jaunu ārstēšanas metodu, e, vakcīnu, diagnostikas metožu e, izstrādu, kā arī ārstēšanas metožu izstrādu um, e, um, pret tuberkulozi. Kopš 2004. gada ir vairāk kā 120 miljonu atlicināt šiem mēķiem. Komisija atbalsta arī attīstības valsts eh, ciņā pret tuberkulozi, eh, ir Eiropas programma rīcībai eh, ciņai pret HIV, AID un tuberkulozi ārlietu darbībās. Mūsu galvenais instruments ir globālais fonds ciņai pret AIDu, tuberkulozi un 100 miljonu atlicināt šiem mērķiem. Eh, gal galā Eiropas eh, eh, slimību novēršanas un kontrolas centra izveidi ir mums bijis svarīgs solis. Centrs izstrādājas rīcības plānu e, cīņai pret tuberkulozi Eiropas Savienībā. Um, tur ir runa par galveniem pārnozaru izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskarāmies tuberkulozes kontrolē un apkarošanā. Uh, E, tur e, ir ietvert tāda soļa kā e, saulaicīga un visapturoša profilakse, kas visiem pieejam, kā arī zāļu piemība, bet komisija nevar viena būt veiksmīga šiem pasākumiem. Visai pilsoniskai sabiedrībai jāiesaistās šajā procesā, lai sasniegtu mūsu mērķi globālā cīņā pret šo kaiti. Eh, paldies komisāram Dalī, tagad politisko grupu runātāji. Eh, vispirms kolēģi Antonesko divas minūtes. Mulțumesc, domnule președinte. Cauza morții în epoca antibiotică. Paldies, eh, priekšsēd. Eh, nāls cēlonis eh, antibiotika laikmetā. Tā pētnieku apzīmējuši tuberkulozi, kas gandrīz ir jau no mūsu vokulāra pazudus, bet joprojām ir otrs globālais eh, nāls cēlonis. Pēdējo pāris gadu laikā tuberkulozes tādu eh, mm, paveidu skaits, kas ir eh, imūni pret zālēm, ir pieaudzis. Ir 4,5 miljonu jaunu gadījumu un 1,8 miljonu nāves gadījumu. Katrs otrais cilvēks kaut kur pasaulē ir ar tuberkulozes baktēriju inficēts. Uh, bacili. Eh, un mums ir Eiropas parlamentā jārīkojas izlēmīgāk, jo arī Eiropas saimnībā daudz cilvēks nonāvēja šī slimība. Es esmu, diemžēl, no valsts, kas eh, vismagāk skarta, viena no vismagāk smartām no tuberkulozes pēdējo pāris gadu laikā ir bijusi Eh, nedaudz eh, pozitīvāka tendence, eh, kā arī attiecībā uz tuberkuložu paveidiem, kas ir imūni pret zālēm, tomēr skaitļi ir tādi, kas rada bažas pat dramatiski. Mums ir jābūt izlēmīgiem rīcībā pret tuberkulozi. Eiropas saimnes līmenī ir jāturpina līdzinējie centieni, lai uzlabotu uh, Eh, šīs slimības izplatības ierobežošanu visās valstīs, eh, zāļu pieejamību, medicīniskās aprūpas pieejamību eh, tuberkulozes pacientiem. Visām valdībām jāsaprot šīs cīņas nozīmību, jāstrādā cik nu labi varam ar sociālajiem partneriem, lai cīnītos pret šo kaiti, kuru mēs uzskatījām par pagājušiem gadsimtiem piederošu. Mums jācīnās kopīgi kā ģimenei, kas e, vien ot, viens otru atbalsta. E, gal galā mēs esam Eiropas savienība un mūsu spēks ir vienotībā. Paldies, paldies kolēģi Antonesko kundzei. Nākamā būs kolēģi Vēstlunda minūte. Paldies. Um, no tuberkulozes arī šodien mirst cilvēki, un eh, šī ir globālā diena cīņai pret tuberkulozi. Ir daudz jauni, nabadzīgi cilvēki, kas cieši no tuberkulozes visā pasaulē, tādēļ mums vajadzētu pastiprināt savu atbalstu tieši cīņai pret tuberkulozi malārija un HIV. Tās ir slimības, kas skar īpaši nabadzīgākās uh, pasaules reģions. Uh, komisārs arī sacīja, ka uh, arī Eiropas saimnībā ir cilvēki, kas cieši no šīs slimības, tādēļ mums ir jāuzlabo savu sadarbību, lai uh, multirezistento TB gadījumu izplatību ierobežotu. Visi sabiedrības slāņi ir apdraudēti. Arī Eiropas uh, aģentūra eh, slimību apkarošanai un profilaksei eh, arī piemīt svarīgu lomu šajā kontekstā. Paldies kolēģi Veislundai, tagad kolēģis Gerens. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, medicīnas, medicīnas progresa vēra nav apkarojis uh, tuberkulozi. Un nepareizi ir uzskatīt, ka tā ir nabadzīgo valstu slimība. Uh, Šī problēma ir eh, novērojama arī Centrāla Eiropā un Austru Eiropā, un neviena valsts nav pasargāta no šīs slimības. Multirezistentā tuberkuloze neļauj eh, cīnīties eh, ar šo slimību īstermiņā. Protams, ka mums ir jā, jāizplata informācija par higienas un profilakses pasākumiem un jāveicina uh, medicīnas attīstību. Pārsakot, visu laiku ir jāatbalsta uh, attīstība šai jomā. Sociālā, sociālā nodrošinājuma sistēma katrā valstī ir jāspēj nodrošināt profilakse pret tuberkulāzi. Bet uh, slimnieki jaunatīstības valstīs ir jāuzskata par cilvēkiem, kas uh, var gūt uh, labumu no fonda, kas kopš 2002. gada ir izveidots ciņai pret tuberkulozi un aidu. Līdz 2014. gadam ir e, jāizšķiras par e, kuru no trim Mišela Kazačkina piedāvātajiem variantiem Eiropas Savienība e, var izšķirties. Un būtu arī jāizveido konkrēts fonds ciņai pret malāriju, aidu un tuberkulozi. Paldies, Gorenda kungs. Um, man jāsaka, mums jāievēro mūsu darba grafiks. Un tagad kolēģi Karvaljo divas minūtes. Obrigada, prezident. O Dia Mundial da Luta contra a Tuberculose, que hoje se assinala, é uma ocasião para apelar ao reforço do. Paldies, priekšsēd. Eh, dienā, kas ir veltīta cīņai pret tuberkulozi, mums ir iespēja politiskā dialogā arī uh, iedrošināt uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvs, kas cīņās pret šo slimību. Eiropas saimnībā, diemžēl, mēs piedzīvojam tuberkulozes skatījumu skaitu pieaugumu arī Portugālē. Uh, Portugālē ir samazinājums, bet joprojām mēs esam virs uh, savienības vidējā. Nacionālais tuberkulozes apkarošanas plāns ir devis uh, rezultāts, bet uh, Tomēr pat dažos reģionos mēs atkal redzam pieaugušu tendenci. Komisijas priešlikumi ir vērsti pareizā virzienā. Es gribētu norādīt arī uz ES un attīstības valsts sadarbību, izveidojot, ierīkojot īpašas uh, slimnīcas pētniecības programmu un uh, arī uh, cita veida finansiāls atbalsts ir jāturpina pret šo bīstamo slimību. Pētniecība pret tuberkulozi ir jāturpina. Cerēsim, ka tiks rasts arī atklāt jaunu ārstēšanas veidi cīņai pret tuberkulozi. kā arī jauni medikamenti. Tādēļ man ir eh, būtu aicinājums komisijai E, pārdomāt par to, kā mēs varam pastiprināt cīņu pret tuberkulozu un iznīdēt šo slimību. Paldies, Karvājo kundze, tagad nākamā būs Blinkvičūt minūte. Paldies, priekšstādātāja kungs. Mums ir jāapkaro tuberkulozi, jo katru gadu visā pasaulē gandrīz 2 miljonu cilvēku mirs no šīs slimības. Ļaujiet man atgādināt, ka tuberkuloze ir visizplatītākā lipīgā slimība šai uz šīs planētas. Un tā, protams, izraisa arī sociālās uh, problēmas. Un tā ir uh, saistīta arī ar alkoholismu, nabadzību, bezdarbu. Un bieži vien uh, mazatīstītās valstīs pie vainas ir arī mm, neatbilstoši attīstīts veselības aprūpas sistēmas. Un dalību valstīm ir jāspēr konkrēti pasākumi, konkrēti soļi, lai novērstu, iznīcinātu šo slimību. Mums ir jāpieņem kopīgais darbības rīcības plāns. Tuberkuloze ir uzskaistīta eh, prioritāri apkarojamo slimību sarakstā. Taču cīņai pret šo slimību vēl ar vienu nav mm, pievērsta pietiekoši lielu uzmanību, nav daudz, pietiekoši daudz līdzekļu. Būtu jādara vairāk. Paldies, Blinkievičs. Paldies, eh, Blinkievičūtei. Nākamā runātāja Sehnalova. Kolēģi, šodien eh, tiek svinēta diena ciņai pret tuberkulozi. Mums jāatceras, ka šī slimība pastāv visā pasaulē. Ka katrs desmitais cilvēks, kas saslims ar šo slimību, ir smagi slims. Mums eh, šī slimība ir eh, jākontrolē, taču jo īpaši tas skar eh, vismazāk aizsargātās sabiedrības grupas. Mums ir jāvien, jāievieš pilnīgi noteikts, noteikts um, veids, kā cīnīties ar šo slimību. Veselības aprūpes sistēmām ir jābūt vērstām uz to, lai īpaši uzraudzītu mazasargātās grupas un arī uh, medicīnas aprūpes personālu. Mums ir jāpiešķīr attiecīga līdzekļa 44 miljārdu dolāru apjomā nākošiem gadiem. Taču mēs zinām, ka mums pat labam ir tikai puse no šīs summas, tāpēc Pasaules veselības organizācijai ir jāstrādā cieši ar citām uh, organizācijām, jo īpaši palīdzot trešās eh, pasaules valstīm. Paldies, tagad būs brīvā mikrofona procedūra, bet eh, neredz nevienu, kas tajā vēlētos uzstāties, tādēļ gribu dot vārdu atkal komisāram Dalī. Priekšsēdētāji, man bija ļoti interesanti uzklausīt eh, visus šos komentārus no cienījamo deputātu puses. Es vēlētos jūs pārliecināt par to, ka komisija ļoti nopietni strādā pie šī jautājuma. Un ļoti nopietni arī attiecas pret šīm te dažādām idejām, kas šeit parlamentā ir izskanējušas. Mēs esam apņēmības pilni kontrolēt, iegrožot šo slimību. Un šīs diskusijas ir īpaši svarīgas e, tādēļ, lai mēs spētu uh, turpināt koncentrēties uz cīņu pret šo slimību. Uh, parlamentā atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs. Mūsu kopējos pūliņos cīnīties ar šo uh, slimību Eiropas Savienībā. Uh, un citās valstīs. Paldies! Paldies komisāram Dalī. Līdz ar to esam beiguši debats par šo jautājumu. Nākamais būs īsa eh, prezentācija eh, kolēģa Enrika Guerrero Salom par pasaules finanšu un ekonomisku krīzi ietekmu uz jaunatīstības valstīm un attīstības